tām jānodrošina seksuālās un reproduktīvās veselības mm, tiesības, tā jābūt prioritātei. Un eh, ceturtā tēze, ko vēlos pieminēt, ir tieši veselības un eh, bīdas aspekti. Man tos nevajadzētu atstāt novārtā šajās eh, sarunās, lai um, nodrošinātu to, ka mūsu planētē kopumā ir nākotne. Tas jāņem vērā šajā sarunu projektā turpmāk, lai mūsu sarunas tiešām būtu uh, Un līdztaisīgs un mēs kopējiem spēkiem cīnītos ar uh, mūsu izaicinājumiem un samazinātu nabadzību pasaulē. Paldies! Tālāk, uh, Aleks Agjus uh, Saliba, lūdzu, jums viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pasaule ir būtiski mainījusies kopš Kotonu nolīgums tika pieņemts pirms 20 gadiem, un tādēļ jaunais Eiropas un AKK partnerību uh, nolīgums, par ko tagad rīt sarunas, tam ir jāsniedz tā, tāds ambiciozs un, un tālījušs politisks konsens, kas nodrošinās stabilu un ilgspējīgu attīstību un uh, nodrošinās tādu prioritāšu kā demokrātija, cilvēktiesība, ekonomiskā izaugsme, klimata pārmaiņu apkarošana, nabadzības uh, apkarošana, drošība, miers, migrācija, mobilitāte, visu šo aspektu īstenošana. Lūk. Un uh, turklāt, turklāt ir jāizceļ tas, cik svarīgi ir stiprināt parlamentāro dimensiju šajā nākotnes nolīgumā ir ne, nepieciešama demokrātiska atskaitīšanās eh, visos valdības līmeņos, un tādēļ ir svarīgi, lai AKK Eiropas Savienības eh, kopējā parlamentārā asamblēja turpinātu sanākt divreiz gadā, eh, tādā pilnā plenārā, plenāra sēdes formātā, katrā no trīs reģioniem. Tuvākie mēneši būs kritiski svarīgi, ja esam jaunā erā mūsu attiecībās ar AKK valstīm. Cerams, ka tā būs uh, laba ēra un, uh, un dos iespēju šīm astēm attīstīties. Paldies! Uh. Tālāk vārds Čolijai Bordai. Viena minūte. Lūdzam. Partnerības nolīgums starp ES un AKK, kas pazīstams kā Kotono nolīgums, ir parakstīts 2000. gadā. Un nākamā gada februārī tas zaudēs spēku. Sarunas par nākamo nolīgumu joprojām turpinās. Jāpaturprātā. Ja kādēļ šīs partnerības, partnerattiecības ir svarīgas. Tā sakmē politisko dialogu, stiprina attiecības starp mums un AKK valstīm, radot uh, satvaru, kas balstās cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Tas dod iespēju izvērst svarīgas diskusijas par tādiem jautājumiem kā nediskriminācija, vai balstoties uz seksuālās orientācijas vai, vai dzimuma identitātes jautājumiem, un uh, kā arī seksuālā un, un dzimuma izglītība. Tāpat arī korporatīva atbildība, eh, cīņa pret eh, nodokļu nemaksāšanu, tie visi ir svarīgi aspekti, kas ir jā, jāievieš no jauna šajos nolīgumos. Mums ir jāpārskata mūsu attiecības un jāatzīst, ka nākamajā nolīgumā ir nepieciešama parlamentārā dimensijā nodrošināt demokrātisku atskaitīšanos visos līmeņos un lai mūsu partnerattiecības būtu caurskatāmas. Tāpat arī pilsoniskā sabiedrība aktīvāk jāiesaista. Jā, nodrošina tas, lai nākamais noliegums balstījos 2030 darba kārtībā ar kolģiālās svācināšanās mehānismu attiecībā uz ilgspējas attīstības mērķu īstenošanu. Mēs esam kolektīvi spēcīgi partneri kopā un varam cīnīties ar mūsu kopīgiem izaicinājumiem. Un jaunajā partnerības nolīgumā tas viss ir jāatspoguļo. Paldies, Bordas kundzei! Nu, līdz ar to tad esam izklausījuši visus oratorus eh, sadaļā um, brīvais mikrofons ir eh, pieteikšies divi. Juans Fernando Lopes Sagalārs pirmā. Thank you, Madam President. Komisārio Mimiča, le salut. Paldies, priekšstādētāji, komisāri, kungs, kolēģi. Komisāra kungs, vēršos pie jums. Jūs sveicu jūs šeit varbūt pēdējo reizi parlamentā. Uh, kad runājam par partnerības nolīgumu starp ES un AKK, kas tika noslēgts pirms ilga laika. Ir jāstiprina pilsoniskā sabiedrības loma un, un uh, parlamentāra asamblēja. Tā noteikti ir jāsaglabā. Šī parlamentārā diplomātija ir, teicam, iespēja horizontālam dialogam. Uh, lai mēs varētu mm, izcelt tos ieguldījumus, ko mēs veicam humanajā palīdzībā. Mums jāpaliek uzticamiem savām vērtībām, protams, un te nedrīkst pieļaut nekādas papildus prasības, nu, tad izvirzīt kaut kādas migrācijas kontrolas priekšnoteikumus. Ir jārunā vairāk par cilvēktiesībām un, tie, un tiesiskumu kopumā, par integrāciju, par cīņu pret jebkuru veidu diskrimināciju un, protams, uh, ir jāsakmē, ka AKK mm, reģionā pieauga sieviešu loma. Valsts ļoti atšķirīgs, protams, bet Āfrika, protams, ir visievarāmākais spēlētājs šajā kontekstā. Āfrika ir svarīgs mūsu partners, un uh, es vēlos aicināt arī Fonera Lējens kundzes komisiju to ņemt vērā ar stāvāko nopietnību. Paldies! Paldies! Irēna, ja vienai vārds tagad viena minūte. Hvala. Prejšnji teden sem imela privilegij biti del zas... Paldies! Man bija iespēja piedalīties eh, kopējā parlamentāra asamblējā Kigalī, un es eh, redzēju, ko īstenībā nozīmē šīs partnerības nolīgums. Valstis dažādos kontinentos līdz ar to var uzlabot apstākļus dažādās jomās, piemēram, miers, vienlīdzība, klimata pārmaiņas, vide un tā tālāk. Šeit mēs redzam dokumentu, kas ietekmēs tālākās attiecības starp Eiropas Savienību un nākākā valstīm. Tieši tāpēc ir būtiski, lai parlamenta deputāti būtu viens no elementiem, kas sagatavotu un īstenotu šo nolīgumu. Mums vajadzētu uzlabot pašreizējo nolīgumu, un ar šo rezolūciju mēs vēlamies arī panākt, lai visu valstu pozīcijas būtu vienādas gan AKK, gan ES vidū. Tāpat arī mēs vēlamies stiprināt pilsoniskās sabiedrības lomu. Kopā mēs varēsim izveidot uh, gan veiksmīgu sabiedrību, gan arī uh, veiksmīgas valstis. Liels paldies! Uh, tagad došu vārdu Mimicas kungam komisijas vārdā. Paldies priekšādātāji, godāmie deputāti! Ministres kundze, kopš saruna oficiālā sākuma 28. septembrī Eiropas Savienība un AKK valstu grupa ir nogājušas tālu ceļu, lai veidotu mūsu tālākās attiecības vadīt eh, sarunas Eiropas Savienības vārdā, man bija gan liels gods, gan arī liels izaicinājums. Uzskatu, ka esam panākuši ļoti lielu progresu relatīvi īsā laikā. Eh, mana pēctece Juta Urtulainene noteikti varēs balstīties uz tādu labu un pamatīgu bāzi, kas viņai ļaus veiksmīgi pabeigt sarunas. Esmu pārliecināts, ka jau izrunātās, bet vēl iekavās atstātās uh, līguma daļas uh, tiks atrisinātas. Šeit vēl ar vien ir uh, redzamas mūsu viedokļu atšķirības, un ir arī tādas līguma daļas, kas vēl ir jāatver un jāapspriež. Tomēr tas nav apdraudējums mūsu um, galīgam nolīgumam. Tas uh, netraucēs mums uh, panākt vienošanos. Šeit ir jāatcerās arī par laiku. Mums ir vajadzīgs laiks, lai vienotos. Šeit nav runas par to, ka mums trūktu politiskās gribas. Parlamentā atbalsts un iesaiste šajos procesos ir ļoti svarīgi. Es ar vienu esmu pārliecināts, ka parlaments turpinās strādāt pie tā, lai nodrošinātu spēcīgu parlamentāro dimensiju un ka tas dos savu ieguldījumu tajā, lai Eiropas Savienība mēģinātu īstenot savas vērtības mūsu attiecībās ar AKK valstīm. Liels paldies komisāram, un tagad padomas vārdā izteiksies Tupurainens kundze. Paldies, priekšādātāji! Mm, godāmie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. E, Kotonu nolīgums vēl ar vienu padomē ir ļoti svarīgs dokuments. Vēlreiz vēlējos to apliecināt, un tāpat arī es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisāram Mimicam par ieguldīto darbu. Eiropas Savienība priecājas par Āfrikas karību un Klusā okeāna valstu uh, Eh, ieguldījumu 2030. gada darba kārtībā, kā arī Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām. Tāpat arī ir pieņemta partnerība, ņemot vērā izmaiņas globālajā kontekstā. Šeit ir jāņem vērā gan izaicinājumi, gan arī iespējas, kas mums parādās. Mēs uzskatām, ka 2030. gada darba kārtība un Parīzes vienošanās atvieglos eh, vienošanos, pat ja runa būs par ļoti sarežģītiem punktiem. Somijas prezidentūra turpinās pievērst uzmanību notiekošajām sarunām, un mēs mēģināsim nodrošināt, lai padome dotu savu ieguldījumu e, šajā tik svarīgajā dokumentā mums visiem. Lielas paldies, dāmas un kungi, par jūsu komentāriem un interesi. Lielas paldies ministras kundzei. Debates līdz ar to ir beigušās. Debašu noslēgumā ir sagatavota viena rezolūcija, par kuru balsojums notiks rīt. Sanāksim atsāksim rīt no rīta, 28. novembrī. Sāksim darbu 9, strādāsim līdz 12.30, pēc tam atsāksim darbu 15. Darba kārtību varat atrast Eiropas parlamenta interneta vietnē. Slēdzu sēdu, uh, slēdzu sanāksmi un labu nakti visiem!